Witam Państwa. Rozpoczynamy. Labrīt visiem. Sāksim mūsu balsošanas sesiju. Tā notiek nedaudz ātrāk, kā es jau paskaidroju 11.30. Šodien uh, tiks uh, pieminēta Romas līgumu uh, gada diena, bet mēs šodien sāksim ar balsojumiem. Un pirmais balsojums ir par resursu efektivitātes institīvu, pārtiks atkritumu samazināšanu, pārtiks nekaitīgumu uzlabošanu. Un Džēms Niklsons ir mūsu uh, referents. Atbildīgā komiteja ir Envija. Mums ir 170 grozījumi, bet ir izstrādāti attiecīgi kompromisi. Un līdz ar to sāksim ar to, ka došu vārdu Nikolsona kungam, ja jūs vēlaties teikt kādu vārdu. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks redzēt, ka tik daudz uh, kolēģi ir ieradušos tik ļoti āgri, lai varētu piedalīties balsojumā. Uh, Es e, domāju, ka tas tikai apliecina komitejas locekļu entuziasmu un ka cilvēki atbildīgi izturas pret savu darbu. Priekšstādātājs vēlējos pateikties e, visiem saviem darbiniekiem un pateikties arī ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs esam labi pastrādājuši un uh, izveidojuši labus kompromisus, kas gal galā novadīs pie laba ziņojuma. Faktiski tas arī ir viss, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies! Labi, ka mēs paturam prātā arī savus darbiniekus, kas mūs vienmēr atbalsta. Es ceru, ka visiem ir līdz balsošanas kartas, un līdz ar to varam pāriet pie balsošanas. Sākam ar pirmo grozījumu. Kas par? Pret? At, noraidīts. Kompromisā sākam balsot elektroniski par kompromisiem, visiem balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Aņokungs, lūdzu. Bove kungs saka, ka neesmu ielicis sev karti, bet es to tā kā it kā ieliku, bet laikam viņi nestrādā. Nu, mēģināsim citā slotā. Nu, to vispār pat nevar ielikt. Tās viss ir Brexit sekas. Nu, es domāju, ka tas ir nedaudz priekšlaicīgi. Jums jāskatās būs to, kā es balsoju. Nu, nē, viņam izdevās. Jāņa kungs skaidrs eh, atzīmēsim jūsu balsojumu, bet tas neietekmē rezultātu jebkurā gadījumā. Tālāk, kompromiss B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, kompromiss C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, paldies, kompromiss CA. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Paldies. Pieņemts. Kompromiss D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss DA. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. 28. grozījums. Sākam balsot, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. 14. grozījums par pret atturas 16. kas par pret noraidīts. 22. kas par pret pieņemts. 26. grozījums, kas par pret noraidīts. Kompromisē. E. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 19. grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. 40. Kas par? Pieņemts. 84. grozījums, kas par pret at, noraidīts. 41. kas par pret noraidīts. 43. kas par pret noraidīts. 44. par pret noraidīts. Kompromisē balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts 54. grozījums, kas par pret norēdīts. Kompromiss gā, kas par? Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums. Kas par? Pieņemts. 66. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 68. Kas par? Pret. Noraidīts. 69. Kas par? Pret. Noraidīts. 70. kas par pret. Pārbaudām 70. elektroniski. Pārbaudām 70. grozījumu. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Kas par? pret, pieņemts. Kompromiss H. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. grozījums, kas par. Pieņemts. Kompromiss I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums, kas par pret noraidīts. Kompromiss J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt sešpadsmitais, kas par pret noraidīts. Simt septiņpadsmitais, kas par pieņemts. 121. Kas par? Pret. Pārbaudām 121. elektroniski. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 13 cilvēki atturējušies, 10 pret 18 par. E, kompromiss kā sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss L. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts kompromiss M. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss N. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss O. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss P. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss Q. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Un tagad 131. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 132. Kas par? Pret. Pārbaudām 132. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 133. Kas par? Pieņemts. 135. Kas par? Pieņemts. 137. Kas par? Pret. Noraidīts. 139. kas par pret norēdīts. Tagad kopējais grozījums par ūdeni. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 144. kas par? Pret. Pieņemts. 147. Kas par? Pieņemts. 150. Kas par? Pret. Noraidīts. Bet, nē, tomēr pārbaudīsim elektroniski elektroniski pārbaudām 150. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 151. Kas par? Pret. At, noraidīts. Simt piecdesmit trešais. Kas par? pret noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 165. par pret noraidīts. 167. par pret pārbaudam 167. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 22 balsīm pret. 172. par pieņemts. Un tagad balsosim par visu priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Apsveicam mūsu referentu. Vai Nikolson kungs vēlētos nobeigumā ko sacīt? Nē? Labi. Tādā gadījumā gribu atgādināt, ka 10. un 11. aprīlī NV komitejā eh, tas tiks apstiprināts un pēc tam iespējams, ka māja plenāra sesijā balsots. Nu, turpināsim Noihlas kundzes eh, ziņojums. Ļoti nozīmīgs, eh, zinām mērā arī pretrunīgs, eh, diskusijas raisīs ziņojums mūsu ekspertiem pasūtījām veikt pētījumu, un referente visticamāk spēs paskaidrot vislabāk, par ko tad ir runa. Arī es no savas puses gribēju pateikties sekretariātam, protams, arī ēnu referentiem. Uh, Mums vienmēr bija ļoti konstruktīvas tikšanās, eh, nekādu domstarpību nebija, mēs ļoti labi varējām sadarbīties, bet es gribēju vēl norādīt, ka balsošanas sarakstā pēc L kompromisa, ko mēs izstrādājām kopā ar S&D grupu, ir dalītais balsojums 320. Eh, un 318. tur mm, ir plusiņu un mīnusiņu samainīt vietām. Bet varbūt es to vēlreiz atgādināšu, kad mēs balsosim. Vēlreiz paldies par sadarbību. Pani Posev, prehodzime. Liels paldies. Līdz ar to varam ķerties pie balsojuma. Eh, princips eh, ir un paliek tas pats. Sāksim ar kompromisiem. Kompromiss A. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 152. Balsojam. Kas par? Kas pret? Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. 152. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 153. 153. Kurš par? 153. Tātad. Kurš pret? Pārbaudīsim. 153. Beidzam balsot. Noraidīts. Kas ir pār 154? Balsojam par. Kas pret? Noraidīts. Nu, tāds, tāds pats spēku samērs apmēram. Kompromiss B. Balsojam par kompromisu B. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. Kompromiss C. Balsojam. Paldies! Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 188. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Kompromiss D. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 199. Referentes grozījums, kas par pieņemts. E kompromiss. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Turpinām. Kompromiss F. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 234. grozījums. 2, 3, 4. Kas par? Pret? Noraidīts. Kompromiss G. Balsojam. Kompromiss G. Beidzam. Pieņemts. 245. 245. Kas par? kas pret, noraidīts. 2, 4, 6, kas par, kas pret, pieņemts. 2, 4, 8, kas par, pieņemts. 2, 4, 9, kas par, pieņemts. Kompromiss H, balsēm par kompromisu H. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 5, 4. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim. 2, 5, 4. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 2, 5, 8. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 2, 5, 9. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 260. Kas par? Kas pret? Pieņemts.

264. Kas par? 264. Kas pret? Noraidīts. Bet, nu, tomēr pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tiešām. Kompromiss I. Balsojam par kompromisu I. Beidzam balsot. Pieņemts. 277. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim. 277. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 279. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Kompromiss J. Balsojam. Kompromis J. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 294. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Bet nu pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam 294. 294. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss K. Lūdzu, balsojam. Beidzam. pieņemts. 312. 312. Kas par? Kas pret? Noraidīts. L kompromiss. Lūdzu balsojam par kompromisu L. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 318. Sāksim ar pirmo daļu. Kas par? A, nē, viss te ir kopā labi. Tātad 318. un 319. kopā. Balsojam. Kas pret? Noraidīts. Kompromiss M 318. vēlties pārbaudīt? Ja nē, tad, tad turpinām. Tātad kompromiss M. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 331. 331. Pret. Pieņemts. Kompromiss N. Balsojam par N. Beidzam. Pieņemts. Turpinām. 345. par pret pieņemts. Kompromiss O. Ā, vēlaties pārbaudīt. Tātad 345. pārbaudām, balsojam, beidzam. Pieņemts. Tagad balsojam par kompromisu O. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Pieņemts. Turpinām. 3, 5, 7. Hoibušas kundzes kārtējais grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Diemžēl, diemžēl. Kompromiss P. Balsojam. Kompromiss P. Beidzam. Pieņemts. 364, 364 par pret pieņemts. 365 par pieņemts. Turpinām apsvērumi. Sāksim ar pirmo. Kas to atbalsta? Kas pret? Pieņemts bet nu pārbaudīsim. Balsojam par pirmo grozījumu apsvērumos. Beidzam. Pieņemts. Paldies. Turpinām. Otrais grozījums. Kas pret? Pieņemts. Trešais. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Pirmais kompromiss Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. Septītais. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Devītais. Kas par? kas pret pieņemts. Otrais kompromiss balsojam elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 16. grozījums. Kas par? Pieņemts. 17. Kas par? Pieņemts. 19. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Trešais kompromiss. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 26. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 29. kas par? Kas pret? Pārbaudīsim. 29. tātad lūdzu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām. 30. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 4. kompromiss. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. par pret pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot par piekto kompromisu. Zamykamy. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums, kurš ir par pret pieņemts. 42. par pieņemts. 6. kompromiss par piedodiet. Sākam balsot. Zamykamy. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Papšīnām balsot. Zamikam. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums. Referentes grozījums par. Pieņemts. 55. par. Pret. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Zamykamy głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie devītā kompromisa. Sākam balsot par devīto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 80. grozījuma. Kurš ir pār? Pret? Noraidīts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot par desmito kompromisu. Zamekame. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss. Pār? Piedodiet, sākam balsot par 11. kompromisu. Zamykamy. Przyjęty. Przechodzimy do poprawki. Beidzam balsot pieņemts. 99. grozījums. Kurš ir par? Pret. Noraidīts. 100. grozījums par. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Zamykamy głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. grozījums par, pret, noraidīts. 108. grozījums par, pret, pieņemts. 109. grozījums par, pieņemts. 110. par, pret, pieņemts pieņemts. 111. par pret. Pārbaudīsim 111. Man šķiet, ka pieņemts, bet varbūt pārliecināsimies. Otvaram gusovāni. Zamekam gusovāni. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts patiešām. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 123. grozījuma un 124. Kurš ir pār? Pret? Pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot pieņemts patiešām. 14. kompromiss. Sākam balsot. Zamykamy głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 100. 30. grozījums, kurš ir pār, pieņemts. 132. grozījums par, pieņemts. 133. kurš ir par, pret, pieņemts. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 135. grozījums par, pret, noraidīts. 136. par, pret, pieņemts. 137. par, pret, pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sazāmē, otrajā būsovanie.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 pieņemts. Vai referents vēlētos uh, izteikties? Lūdzu. Pavisam īsi, es tikai gribēju teikt lielu paldies. Mēs esam nonākuši procesa vidū, rezolūcija vēl nonāks plenāras sesijā, bet uh, gribēju vēlreiz pateikties ēnu referentiem. Mūsu sadarbība tiešām bija ļoti pozitīva. Wiemy, jest duże zainteresowanie pani sprawozdawcy tym. Jā. Es domāju, ka arī dalībvalstis ir ļoti interesēts šajā rezolūcijā, tāpēc vēlreiz paldies. Un tas tiks apstiprināts plenārsesijā 2. aprīlī. Protams, šis datums vēl ir jāpārbauda. Tālāk, astotais punkts - komisijas deleģētā regula, ar kuru deleģēto regulu numur 639 līdz 2014 groza attiecībā uz kontrolas pasākumiem, kas saistīti ar kāņiepju audzēšanu, dažiem noteikumiem par zaļo maksājumu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem, kuri kontrolē juridisko personu brīvprātīgi saistītā atbalsta apjoma uz vienību aprēķināšanu, maksājuma tiesību daļām un dažām paziņošanas prasībām, kas saistītas ar vienotā platība maksājuma schēmu un brīvprātīgu saistīto atbalstu un groza Eiropas parlamenta un padomes regulas numuru 1307, slīpsvīta 2013, desmito pielikumu. Tas viss izklausās ļoti sārežģīti, bet mēs visi zinām, kas ar to ir domāts. Un pamatdoma ir tāda, ka mums ir jāapstiprina agrī komitejas koordinātoru ieteikums ar lūgumu pagarināt divu mēnešu iebildumu izteikšanas termiņu. Pāriesim pie balsošanas par šo pagarināšanu pēc brīža. Kā jūs iespējams atceraties, 9. martā pēc daudzu politisko grupu priekšlikuma sekretariāts uzsāka rakstisku procedūru ar um, iespēju atcelt agrī komitejas koordinātoru lēmumu un uh, iespēju komitejai nepieprasīt uh, pagarināt divu mēnešu iebildumu izteikšanas termiņu. Tādējādi Mums ir koordinātoru vairākumu rekomendācija pagarināt šo termiņu. Tas tika apspriests agrī komitejā 13. martā. Un šobrīd mēs esam nolēmuši, ka uh, komiteja pilnā sastāvā tiks aicināta apstiprināt šo ieteikumu. Tātad mēs aicinām jūs apstiprināt koordinātoru ieteikumu ar lūgumu pagarināt divu mēnešu iebildumu izteikšanas termiņu par vēl diviem mēnešiem. Lai viss būtu skaidrs, mēs uh, balsosim elektroniski. Tāpēc uh, balsosim par iebildumu izteikšanas termiņu pagarināšanu par diviem mēnešiem. Sākam balsot! Es domāju, ka ik viens ir nobalsojis. Beidzam balsot. Šis ieteikums ir apstiprināts. Tas nozīmē, ka devītais punkts mūsu darba kārtībā atkrīt, jo mēs vienojāmies pagarināt uh, termiņu par diviem mēnešiem. Tāpēc varam pāriet pie desmitā punkta. Nē, piedodiet, es redzu, ka Nikolsona kungs ir lūdzu sādu lūdzu. Jā, priekšsādētāji, es gribēju pieminēt tēmu, kas uh, pirms pāris dienām tika apspriest televīzijā par to, ka bojāta lielopu gāļa tiek eksportēta no Brazīlijas. Es nezinu, vai tas uh, vai tā ir taisnība vai nē, bet varbūt mēs varētu lūgt eh, komisiju vai varbūt sekretariātu pastāstīt, kāds būtu labākais veids priekš. Es domāju, ka mums ir atbildība uzdot šo jautājumu, vai bojāta lielopu gaļa no Brazīlijas ir ievesta kādā no ES dalību valstīm. Varbūt kāds mums var pastāstīt, kad, cik daudz un kur Man nav nekāda iepriekšēja viedokļa šeit, bet es domāju, ka mums ir atbildība komisijai uzdot šo jautājumu, lai tā mums varētu sniegt uh, atbildes. Un, ja tas nav iespējams šodien, varbūt kādā citā dienā, vai varbūt mēs varam uzdot uh, rakstisku jautājumu. Es gribēju arī jautāt, uh, kāds ir reglaments šajā jautājumā, jo es personiski nekad šādu jautājumu neesmu uzdevis, bet, manuprāt, uh, tā ir ļoti svarīga tēma, un mums vajadzētu par to padomāt. Magīnas kundze vārds jums. Paldies, es gribēju atbalstīt Nikolsona kunga lūgumu un ierosināt paredzēt iespēju 13. datuma pēcpusdienā, kad šeit būs komisijas pārstāvi, kas runās par tirzniecības sarunām, varbūt uh, ņemot vērā to, ka Nikolsona kungs pauda interesi šajā jautājumā, signalizēt, ka mēs arī būtu interesēti šeit uzzināt papildus informāciju. Aptuveni trīs dienas par to šobrīd tiek runāts. Mēs runājam ar pārtikas ražotāju konfederāciju un es biju iecerējis nosūtīt komisijai vēstuli, bet varbūt. Mums vajadzētu vienkārši uzrakstīt īsu ēpastu, e un tad, kad šeit būs ģenerāla direktorāta vietnieks, Varbūt es aicināšu viņu pavisam īsi izteikties par šo jautājumu. Es lūkšu sekretariātam nosūtīt šādu ēpastu, bet varbūt vispirms došu vārdu sekretariātam. Paldies, priekšsādātāji. Protams, nav nekādas problēmas. Mēs šādus uh, lūgumus varam neformāli nosūtīt uh, komisijai. Varbūt uh, pat vēl šo pēcpusdienu varēsim um, par to uzklausīt īsu skaidrojumu. Bet Nikolsona kungs, jūs minējāt. Uh, bojātu lielopu gaļu. Un uh, tas rod uh, vietu jautājumam, vai tas ir jautājums DG Agri vai DG Santē. Mēs vienojāmies ar DG Agri pārstāvi, ka mēs runāsim par starptautiskajām tirzniecības attiecībām. Varbūt viņš kaut ko varēs pastāstīt par importu no Brazīlijas, bet varbūt ne par lielopu gaļu no Brazīlijas. Ja tas ir fitosanitārs jautājums, uh, tas ir jāadresē DG Santē. Labi, es domāju, ka jūs eh, tikko izskaidrojāt eh, pats savas bāžas, eh, te sakot, ka tam ir jābūt DG Santē. Man nav svarīgi, vai tas ir DG Agri vai DG Santē, bet gribētos dzirdēt kaut kādus komentārus no Brazīlijas par pēdējiem diviem gadiem, Es neprasīju saņemt šo informāciju līdz pēcpusdienai, bet es domāju, tas vienkārši norāda, ko mēs te domājam. Es vienkārši dzirdēju to televīzijā, un es nezinu, kāda ir situācija. Es neprasu detaļas šodien, bet uh, varbūt nevilksim šo lietu garumā. Par to jau Bovē. Bovēkungs, lūdzu. Jā, tas nav tīri tirzniecības jautājums, bet tas ir saistīts ar tirzniecību. Un es domāju, ka mums vajadzētu apspriest šo jautājumu ar komisiju, arī ar ASV mm, administrāciju Uh, jautājumu par Monsanto, un tas nozīmē, ka viņi jau daudzus gadus ir bijuši informēti par risku, kas saistīts ar glifosāta izmantošanu un tam pievienotajām vielām, ka tas reāli ietekmē veselību, un šī problēma tika noslēpta. Tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešama jauna diskusija gan ar komisiju, DG Agri, gan arī ar DG Santē, bet būtu nepieciešams uzklausīt arī EFSA un um, ķīmisko vielu aģentūru. Un tas uh, ir saistīts ar mūsu bažām par to, ka šī aktīvā viela lauksaimniecībā joprojām tiek izmantota. Un ir ārkārtīgi šokējoši šobrīd redzēt atklājumus, kas mani varbūt personīgi nepārsteidz, bet uh, kas šodien skaidri parāda, ka tas ir lauksaimniecisks un uh, sanitāra rakstura skandāls. Racijā, pan poseu Des. Dēsa kungs, lūdzu. Jā, fin dank. Liels paldies, priekšsādātāji. Es gribēju vēlreiz atgriezties pie importa no Brazīlijas un gribēju atbalstīt deputātu lūgumu saņemt informāciju no komisijas. Un nu, tā ir konkurences kropļošana, jo es konstatēju, ka pie mums lauksaimnieki tiek sodīti par to, ka viņi lielopu kauķermeņus piesaka 14 dienas par vēlu. Brazīlijā viņiem vispār nav marķējuma ausīs, un tāpēc ir uh, jāpatur prātā, ka mēs radam konkurences kropļojumus Eiropas lauksaimniekiem. Uh, Hoislinga kungs. Jā, vēlreiz par Brazīlijas lietu. Jā, protams, mums par to ir um, jārunā, vai nu jānosaka importa aizliegums, jo tās ir četras lopkauptojas, bet tas mūs ievērojami skāra. Un saistībā ar Mērkosur sarunām mums eh, kaut ko par to vajadzētu teikt. Es nezinu, kā mēs ar partneriem rīkosimies, bet es pilnībā piekrītu, ka Eiropas lauksaimniekiem ir spēkā citas normas, uh, Un mums uh, ir jāseko līdzi, lai partneri ievērotu tos pašus standartus. Par to nekādu jautājumu nevar būt, bet jebkurā gadījumā mums ir jāuzklausa komisija. Ja, protams, šī tēma ir svarīga, es piekrītu Hoislinga kungam, Tomā kungs. Es uh, tikai gribēju piekrist tam, ko Eh, saka Hoislinga kungs, tāpēc vajadzētu parunāt ar Digitrei, ko darīt ar Brazīlijas uh, importu, jo um, tas ir aktuāli. Liels paldies! Jā, paldies priekšsādātāji Andrijai kungs. Jā, šī diskusija, kur tagad sākās mūsu vidū skāra, uh, brīvās tirzniecības eh, līgumus un eh, lauksaimniecībā vairāk nekā visos citos sektoros mums ir jābūt eh, ļoti uzmanīgiem. Un tāpēc es gribētu no komisijas lūgt paskaidrojumus par importu no Brazīlijas un piekrītu arī Bovēkungam. Mums ir pienākums runāt par pētījumu un kontroli jautājumu. Tagad lūdzu vārds Āgilēras kundzē diskusijas noslēgumam. Šī tēma īsumā jau tika pieminēta un, manuprāt, tiešām pastāv importa kontroļu tēma. Varbūt uh, tas skar arī mm, citus produktus, bet uh, jādomā, vai šī krīze ir komunikācijas uh, problēma vai kas cits jo informācija, ko mēs saņemam no Brazīlijas tiesām, raisa bāžas, un mums nav arī konkrētu skaitļu par to, kas Eiropā ir ievests un kas nonāk uz mūsu šķīvja. Bet uh, šī tēma ir jāapspriež ar DJ Santē. DJ Agri varbūt uh, ir iesaistīti mazāk, bet jebkurā gadījumā tā ir sabiedrības veselības tēma, un tāpēc ir jāsaprot, cik uh, daudz šādu produktu ir nonākuši mūsu pārtikas ķēdē. Labi. Es domāju, ka mēs um, redzam piekrišanu no visām politiskajām grupām un komiteja piekrīt šim ierosinājumam. Uh, Manuprāt, Digi Agri pārstāvji šeit zālē, jūs klausāties šajā diskusijā un droši vien jūs arī par to signalizēsiet uh, ģenerāla direktorātam, bet es lūkšu sekretariātam nosūtīt uh, formālu vēstuli Digi Agri un Digi Santē. Manuprāt, mums tam ir pietiekami daudz laika un tagad vārds sekretariātam. Varbūt īsa informācija no manas puses, varbūt ņemot vērā uh, to, kas tikko tika sacīts. 11. aprīlī mēs šajā komitejā esam paredzējuši diskusiju ar EFSA pārstāvjiem par visām tēmām, kas uh, EFSA darbībā skara lauksaimniecību. 11. aprīlī. Labi. Tomēr es nedomāju, ka tas mūs atbrīvo no pienākuma uh, apspriež šo jautājumu vēl šodien. Un tāpēc uh, uzsāksim šo procesu un nosūtīsim attiecīgo informāciju DJ Agri un DJ Sante. Un tagad pāriesim pie desmitā darba kārtības uh, punkta. Eh, kas attiec uz zemes izmantošanu un zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecībā radušos siltumnīca efekta gāzu emisiju piesaistījumu iekļaušanu klimatu un enerģētiskās politikas satvarā laika posmā līdz 2030. gadam un uh, groza Eiropas parlamenta padomas regulu numur, numur 525 izslības vieta 2013 par mehānismu siltumnīca efekta gāzu emisiju pāraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimatu pārmaiņām grozīšanu. Elizabeth Kostinger. Kostingers kundze ir referente un atbildīgā komiteja ir NV par šo ziņojumu. Un tur ir Līnsa kungs uh, referents. Un ir ļoti labi, ka uh, dažādās komitejās mūsu uh, pa, deputāti un locekļi un aizstājēji strādā pie līdzīgiem vai vieniem tiem pašiem ziņojumiem. Man ir informācija par eh, šo punktu, bet es domāju, ka Kostingers kundze pati varēs daudz eh, labāk jūs informēt par šo te um, ziņojumu. Äh Jā. Hello. Neaizmirsīsim to, ka šī diena ir īpaša, kad eh, noturam šo sarunu. Šī ir starptautiskā meža diena, un šī ir brīnišķīga iespēja sūtīt skaidru vēstījumu eh, par to, kāda ir mūsu nostāja meža saimniecības Eh, lietās eh, plašākā klimata aizsardzības kontekstā. Sākšu ar vispārīgas dabas komentāru pārtiks nodrošinājums un ilgspējīga resursa izmantošana. Es domāju, ka tad, kad mēs par šo tēmu sākam diskutēt, mums ir jāņem vērā visi attiecīgie apstākļi. Un e, es gribētu, ka ir e, izveidot tādu koherentu e, klimata e, pakotni, Sadarbība eh, starp lauksaimniecību un mežsaimniecību ir īpaši eh, svarīga. Jo, ja mēs nesaistīsim šo abu sektoru darbību, tad faktiski nu, tas būs tāds neveiksmīgs rezultāts. Un e, zemes lietojuma izmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas un e, jāsaka, ka mežsaimniecības sektors ir uh, risinājums, nevis uh, problēma. Un tāpēc nozīmīgs uh, klimata politikas elements ir LULUCF, un šeit vajadzētu minēt trīs galvenos principus - taisnīgumu principu, salīdzināmību un uh, aizvietošanas vai aizstāja efekta principu. Un attiecībā uz drošības principu es gribu teikt, ka uh, E, dalību valstīm e, nu, nevajadzētu pārvērst e, mežsaimniecības politiku, nu, pakārtot to lauksaimniecības politikai. Un būtu jāņem vērā tie pūliņi, ko dalību valstis ir jau veikušas vīdes rādītāju uzlabošanā tad, kad tiks aprēķināts eh, izēja, tad, kad tiks aprēķināta lauksaimniecības gada izējas pozīcija. Un jārunā arī par to, ka apmežošana ir jāvērtē kā pozitīvs sektors. Nu, jāsaka, ka Eiropā ir ārkārtīgi atšķirīgi meži, meža politika, ja mēs salīdzinām, piemēram, mežus sākot no Zviedrijas un beidzot ar Grieģiju. Uh, Grieķiju, un tāpēc nevajadzētu lolot šo ilūziju par to, ka uh, visi varēs rīkoties pilnīgi uh, vienādi. Un ir ārkārtīgi skaidri arī jānošķir uh, zaļās uh, un biogēnās siltumnīca efekta gāzes no fosīlajām gāzēm. Un uh, ja mēs nevarēsim tā skaidri no, um, nodalīt un uzsvērt, eh, cik ļoti pozitīvu efektu rada bioenerģija un bioekonomika un koksnes izmantošana un tam līdzīgi. Uh, un nodrošināt to, ka mēs uh, samazinām CO2 izmešus atmosfērā. Tas ir tikai viens piemērs. Tātad, piemēram, viens uh, koka uh, ēka. Uh, rada milzīgu uh, ietaupījumu attiecībā uz CO2 izmešiem, uh, sākot jau ar to, ka nav eh, jāizmanto tādi materiāli kā cements, kas ir piesārņojoši ražošana pat par sevi. Mm, un to mēs, starp citu, esam minējuši aprītas ekonomikas pakotnē, un uh, arī šeit uh, Tas ļauj ievērojami samazināt eh, fosilās enerģijas izmantošanu. Un ja mēs visi šeit saprastu šajā, eh, šo te principu, tas nāktu tikai par labu. Nu, eh, vēl es gribēju teikt par savu ziņojumu, ka tas būtu patiešām panākums ja mēs LULUCF varētu iekļaut uh, visā šajā sistēmā un uh, realizētu bottom-up stratēģiju, uh, kā, komisija nebūtu tā, kas vienpersoniski uh, noteiktu uh, šīs te izējas references līmeņus. Mēs negribētu atstāt tikai uh, komisijas rokās. Es gribētu, lai bioekonomika tiku integrēta šeit pienācīgi un ņemta, tā tik, tās ieguldījums tiktu ņemta vērā. Un lai varētu izlīdzināt uh, tos efektus, uh, ko rada, teiksim, piesārņojums no lauksaimniecības no vienas puses un uh, izmešu samazināšana, ko nodrošina ilgspējīga mežsaimniecība no otras puses. Un nevajadzētu sodīt ilgspējīgas lauksaimniecības cēlāužus, un mums vajadzētu pārveidot savu politiku par kaut kādu absurdu, ja galu galā cilvēks eh, vai eh, nozare par pozitīvu ieguldījumu tiktu uh, sodīta. Un, lai mēs varētu samazināt fosīlo enerģijas avotu izmantošanu, uh, mums ir jābalstās arī uz mežsaimniecības politikas sasniegumiem. Un es vēlētos pateikt saviem kolēģiem, ēnu referentiem un arī NV komitejai. Un ja mēs tiešām varētu izveidot Eiropā nulles fosīlo enerģiju sabiedrību, tas, protams, būtu ļoti jauki. Un šeit katrā ziņā meža stratēģijai nav pēdējā nozīme, un es domāju, ka īstenībā tas ir iespējams. Lielas paldies par uzmanību, un paldies vēlreiz kolēģiem par jūsu ieguldījumu un pienesumu. Paldies! Ja jūs atceraties, tad Kostingers kundze E, bija atbildīga uh, par darbu pie mežsaimniecības stratēģijas izstrādi. Tā kā uh, tas paskaidro, kādēļ tik ļoti kompetenta bija viņas šo, šīs dienas uzstāšanās. Un bez jokiem, es domāju, tiešām būtu ļoti uh, vērtīgi, ja jūs mums uh, tādu uh, saīsinātu kon, uh, konspektīvu uh, dokumentu mums varētu sagatavot ar uh, attiecīgo argumentāciju. Tā, tad tagad došu vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties. E, Paldies, saka Millers kundze, es vēlētos pateikties eh, Kostingers eh, kundzei par šo iestāšanos par eh, mēžu, mežsaimniecību un zaļo ekonomiku, jo ļoti svarīgi, lai tiktu ņemts vērā uh, Eh, tas, kā mēžu sektors nodrošina gan darba vietas, gan uzlabo uh, dzīves kvalitāti, eh, gan uzlabo ekonomisko uh, situāciju. Un 53 procenti uh, eh, katru gadu pieaug meža izmantošana un nedrīkst aizmirst par svarīgo meža funkciju piesaistīt uh, oglekli. Un tām faktiski spēlē tādu atslēgas lomu visā šajā vides uh, pakotnē. Un ir svarīgi stiprināt ilgspējīgu mežu izmantošanu. Uh, un rast uh, eh, visveiksmīgākās, piemērotākās stratēģijas, uh, lai aizsargātu uh, mūs pret klimatu pārmaiņām. Kas attiec uz LULUCF, tad šeit milzīgas problēmas rada mežu referents līmeņa aprēķināšana. Šeit nevajadzētu veidot nevajadzīgu birokrātiju, uh, lai pamatotu referents rīmeņu aprēķinus. Te eh, drīzāk daudz lielāks eh, labums nāk no uh, meža apsaimniekotājiem nekā mēs varam iedomāties. Un ir svarīgi, lai pa aizmugurs uh, durvīm uh, Eiropas Savienība neapdraudētu dalību valstu suverenitāti šo jautājumu izlemšanā. Un es zinu, ka ir nepieciešami e, pasākumi, kurus mēžu īpašnieki varētu realizēt, kas būtu praktiski īstenojumi. Faktiski mēs šobrīd sastopamies ar trīs eh, atsevišķām eh, pozīcijām. Nu, tā tad viena pozīcija tāda, kas aizstāv gan lauksaimniecības, gan uh, mežsaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Uh, un eh, Kostingers eh, kundze eh, piedāvā izveidot nevis vienkārši ekspertu grupu, bet gan pastāvīgo mežsaimniecības komiteju. Un mēs ar Līnce kungu šeit esam iesnieguši savus grozījumus šajā sakarā, un es vēlreiz vēlos pateikties par šo pozitīvo sadarbību pie uh, ziņojumu. Nākamais runātājs. Flanagan kungs, jā, paldies, interesanta tēma. Esmu ēnu referents no NV komitejas un cenšoties saprast visu šo problēmu. Mēs esam organizējuši konferenci, esam runājuši ar uh, zemniekiem. Pats esmu zemnieks un uh, esam nonākuši pie secinājuma, ka, e, protams, ka nepieciešams veikt attiecīgu uzskaiti, ja mēs kaut ko vēlamies darīt, ciltumnīca e, efekta gāzu izmešu samazināšanai un darīt ko labu klimatam. Bet problēmas, kuras mēs saskatījām, ar kurām varētu saspies e, zemnieki, bija sekojušas. Viens no bažām bija tādas, ka mežsaimniecība īrijā varētu izmantot, lai kompensētu intensīvākas eh, lauksaimniekošanas izmantošanu. Vairāk zemnieki teica, ka mēs sastopamies ar situāciju, ka sliktākas eh, lauksaimniecības zemes vai kalnainas eh, zemes tiks izmantotas apmežošanai. Uh, un pēc tam uh, dienvidos atrodošās auglīgākās zemes tiks uh, izmantotas vēl intensīvāk. Dažiem tas var patikt, bet tas var radīt problēmas uh, teritorijām, kurās es dzīvoju. Tas varētu nozīmēt lauksaimniecības zemju apmežošanu hektāru pēc hektāra, un eh, īstenībā tas ne īpaši nāk par labu cilvēkiem, kas dzīvo šajās teritorijā, un pret to vajadzētu nodrošināties. Un vēl kāda lieta, pret ko vajag nodrošināties, ir tas, ka eh, nu, neauglīgākā zeme tiks eh, apstādīta ar kokiem. Un faktiski um, daļa no šīs zemes būs kūdrāji, un kūdrājos tiks sastādīti koki, un nebūs nekādas jēgas no tā visa, jo koki tur augs slikti, un mēs zaudēsim uh, kūdrājus kā uh, CO2 piesaistītājs. Nu, uh, tāpēc ir jāpasargā mitrāji un kūdrāji no apmežošanas. Nu, tas nenozīmē, ka es neaizstāvētu um, mežsaimniecību, bet ja mēs sakam cilvēkiem, ka šīs zemes ir nevērtīgas un ka tās ir nevērtīgas kā CO2 uztvērēji, um, nu, kā varbūt cilvēkiem, uh, um, piemēram, kas dzīvo Dublinā, viņi vērtē tikai naudas izteiksmē par to, cik maksā hektārs zemes. Bet ļoti bieži cilvēki pat nedomā, ka uh, Mm, piemēram, apkurei tiek izmantota tā pati kūdra, un šiem cilvēkiem, kas izmanto to kā kurināmo, tā ir vērtīga. Un jūs neņemat vērā šeit līdz ar to vēsturiskos apstākļus Un uh, tas var novest pie tā, ka cilvēki aizbēgs no šīm zemēm, jo kļūst tām daudz grūtāk dzīvot. Un, nu, uh, nevajag to visu izdarīt tā, ka tas rada vairāk slikta nekā laba. Piemēram, ja paskatāmies uz dzīvotņu direktīvu un centieniem novērst klimatu pārmaiņas, mēs ir jāsam situācijā, kurā uh, Piemēram, eh, vietējie kūdas apspārsēts uzņēmums eh, ir iesūdzēts tiesā un tam ir uzlikts eh, milzīgs sots. Nu labi, es te nelēkāšu uz augšu un apakšu, pārtrauksim to darīt. Bet faktiski, ja tas tā turpināsies, eh, šāda pieeja eh, padarīs eh, vīdes aizstāvjus par sliktajiem zēniem. Ja jūs gribat, lai cilvēki jūs atbalsta, tad nedrīkst izjaukt viņu dzīves modeli. Jums viņi ir jāpārliecina. Nevar teikt, ka, ja jūs to nedarīsiet, jūs patojamties cietumā. Uh, Un faktiski tie purvāji, ko mēs cenšamies saglabāt, tie tiks saglabāti tikai tāpēc, ka cilvēki to cenšas saglabāt, nevis tāpēc, ka mēs kādu metīsim cietumā uz trīs gadiem un uzliksim pusmiljonu sodu. Un eh, šobrīd mēs biedējam eh, kūdras ieguvējus un parastus zemniekus ar to, kas var notikt. Ja mēs viņus pastūsim viņus uh, malā, tas nepie kā nenovedīs, jo viņi ir lielāki vidas aizstāvi nekā jūs jebkad esat bijuši un zinājušos vārdus pirms jūs uh, vispār par tiem uzzinājām. Tā kā mums ir jāmācās no kļūdām, kas ir pieļauts pagātnē, un uh, nu, tā tas ir īrijā. Bardzo dziękuję, miałbym prośbę. Liels paldies, lūkšu tomēr uh, cienījamos kolēģus izteikties īsi un kodolīgi, jebkurā gadījumā ne ilgāk pār pašu referentu. Uh, vēlos šajā brīdī īpaši uh, sveikt Milleres kundzes uzaicinātos uh, viesus no viņas dzimtā novada. Esiet sveicināti! Turpinām Andrew kungs, pēc tam Agnew kungs. Jā, paldies! Arī es eh, vēlos pateikties referentei par to, ka iepazīstinājāt mūs ar savu atzinumu. Eh, lielā mērā eh, varu jums piekrist, atbalstu darbu, ko jūs darāt. Jūs iedziļināties pēc būtības ļoti tehniski sarežģītās lietās, un jums tas ir izdevies. Šeit varu pievienoties komitejas pozīcijai. E, Eiropas Savienība ir parakstījusi Parīzes vienošanās. Uh, un uh, mums uh, ir pienācis laiks uh, tagad šos solījumus sākt pildīt. Un es uzskatu, ka ir būtiski, lai lauksaimniecība, zemkopība dotu maksimāli ieguldījumu siltumnīca efekta gāzu izmešu samazināšanā. Un te mums ir mm, līdz ar to maksimāli precīzi jāuzskaita, jāveic uzskaita, uh, tai, tai izmešu bilancei, kādu, kāda piemīta lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Tāpēc mm, tas ir jādara un jāraugās, lai tas tiktu izdarīts. Tādā veidā mēs nostādīsim mūsu lauksaimniecību un mežsaimniecību uz ilgtspējības, tā teikt, sliedēm. Tas eh, dos arī sekundāru ieguvumu. Eh, šī pozitīvā bilance ļaus mums eh, pārvirzīt šo, šo mūsu atlikumu par labu kādām citām nozarēm. Un tāpēc ir būtiski precīzu, precīzu uzskaiti, šo kvantifikāciju garantēt, lai katra valsts korekti un, un pilnā mērā uzskaitītu uh, tātad savu, savu zaramzemes, savu, savu mēžu un šo te siltumnīca efekta gāzu bilanci. Katrai dalībvalstī būtu jāuzdod šīs grāmatvedības, tā teikt, korekta izpilde un tam par pamatu ņemot precīzus, adekvātus datus. Un komisija tad varētu kalpot kā šīs sistēmas tāds pāraugs. Paldies, Egņokungs! Jā. Eiropas Savienībai nav kompetentas mežsaimniecības lietās, tā ir piekritīga dalība valstīm. Un Flanagana kungam vispār nenāktos pat šeit uh, bendēt savus uh, nervus. Uh, nu, tā kā uh, dodieties uz priekšu un, un, un stādiet savus kokus. Ja īrijas ievēlē, pilsoņu ievēlētā valdība vēlas uh, stādīt mežus, tad uz priekšu. Uh, ja jums ir sausums, tur, tur, tur, tur, tur trūkums, nu, nezinu, stādiet kokus, nestādiet, tā ir jūsu darīšana. Tālāk par kokmateriāliem, izman, kokmateriālu izmantošanu mājokļu būvēšanā. Apvienotajā karalistē nesen bija eksperiments ierobežot kokmateriālu lietošanu. Un, piemēram, sētu stabus bija aizliegts koka izmantot, Uh, un, un, un uh, vētra Doris uh, nesen šos satrunējušos baļķus vecos visus nogāza, ja tie vēl knapi turējās. Tātad izniekots materiāls pateicoties mitrumam, klimatam, kukaiņiem, dabas apstākļiem, izniekots materiāls. Uh, Eh, Man uztrauc drīzāk, kas cits eh, raugoties eh, desmitajā punktā, piektā rindiņa monitoring and reporting, tātad cilvēks efektu gāzu izmešu uzskaita un, un apkopošana. Nu, paskatīsimies, kas notiek manā saimniecībā. Man tagad ir jāuzskaita, cik mana saimniekošana rada CO2, cik katrs traktors ģenerē CO2 Nu labi, to var kaut kā mēģināt saskaitīt. Eh, traktora dzinējs ir, ir, ir tāda mehāniska lieta, kur visu var uzskaitīt, bet es skaitīšu, cik katrs augs un katrs stiebriņš tur kaut ko ģenerē. Eh, tālāk, tālāk iesim pie katrai aitai pie astes un, un, un mērīsim CO2 iz, metāna izmešus, ska, sastādīsim ēdienkartes, sekosim, eh, cik katra aita ir apēdusi, cik lielāka aita, cik mazāka aita. Uh, Un, un tā, tas nav viss tālāk slāpekļa oksīds no, no maniem pakšaugiem, ko es uh, audzēju no šiem visiem gumiņa augiem. Mm, tā, tā, tā. Un tad tur pa, pa, pa, pa sugām jāskatās. Um, tālāk um, jā, jāmēra augsnē, kad atsevišķās uh, sēnes. Uh, vai tas ir tas, ko jūs prasāt no lauksaimniekiem? Vai jūs saprotat, ka tas ir neiespējami? tā būs vienkārši tāda uh, vingrināšanās, ķeksīšu vilkšanā kaut kādās atskaitēs. Saprotat, ka tas uh, reālu ieguvumu nedos. Paldies! Kaputo kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Uh, vispirmām kārtām vēlos pateikties uh, referentes kundzei. Mm, esat lieliski pastrādājusi, lielā mērā jums piekrītu. Lulu CF projekts ir jāiestrādā un jāiekļauj mūsu kopējā klimata eh, politikā, par to nav šaubu. Lauksaimniecība, meži ir, ir neatņemams elements eh, mūsu, mūsu dzīves vidē, tajā kāds veidojas mūsu klimats, un ir būtiski šeit eh, uzskaitīt un kvantificēt ne tikai kaut kādus pozitīvus devumus, ko dod apmežošana, uh, Uh, meža saimniecība, uh, meža stādīšana, bet uh, ir jāuzskaita un jākvantificē arī esošo mēžu apsaimniekošanas pozitīvais devums. Ilgspējīga biomasas izmantošana prasa atjauninātu, modernizētu pieeju, stratēģiju mm, plašākā tādā biota atsaimniecības kontekstā, un šie principi ir jārespektē, ņemot nu, kaut kādas uzskaitas vai in, in, indikātors nospraužot. Un trešām kārtām tas, ko es norādīju pats savā ziņojumā par slodzes pārdali, īpaši izstrādāti regulējoši akti būtu pieļaujami tikai pa, pamatekstam sekundāru, tātad nebūtisku elementu grozīšanā vai tālākā lemšanā. Paldies. Pēteris Kundze. Jā, es gribēju pateikties Kestingers uh, kundzei par lielisko darbu strādājot ar šo ziņojumu, un es atbalstu arī viņas pieeju. Regulas uh, priekšlikumā par LULUCF uh, man īpašas problēmas sagādā divas lietas, un te es gribēju lūgt referentes atļauju. Pirmkārt, astotais punkts, kur iet runa par emisiju uzskaiti. Uh, Tur ir minētas mežu references vērtības, bet balstoties uz esošo praksi, un um, tas tiek noteikts balstoties uz esošo praksi un mežu saimniecības intensitāti, bet tas viss balstās uz 1990. līdz 2007. gada datiem. Bet uh, Horvātijā uh, līdz 2000, 1989. Eh, gadam lielas meža platības uh, Horvātijā aizņēma karotāji, tāpēc uh, tās nebija iespējams iet, pieskaitīt. Un uh, tāpēc Horvātijai šis termiņš ir nepieņemams, jo Horvātija tajā laikā vienkārši nevarēja apsaimniekot savus mežus, jo tie bija okupēti. Un es gribēju atgādināt, ka Sērbija tolaik uh, masīvi izlaupīja Horvātijas mežus un izveda koksni, bet arī pēc integrācijas un arī pēc kāra mēs nevarējām šīs meža platības uh, pienācīgi apsaimniekot, jo infrastruktūra bija izpostīta iedzīvotāji bija devušies bēgļu gaitās, bija vesela virkne dažādu iemeslu. Tāpēc es aicinātu ierosināt grozījumu, ka termiņš, eh, uz kuru balstās aprēķini Horvātijai, tiek noteikts atšķirīgi. Un vēl kaut kas šajā regulā man neliekas taisnīgi. Sankcijas tiek paredzētas eh, tieši tām valstīm, kas šobrīd mežus apsaimnieko ilgtspējīgi, proti tās valstis, kuras līdz šim ir uh, pienācīgi uzturējušas savus mežus, šī regula nekādi neapbalvo. Horvātijā visas emisijas, 55% emisiju ir ārpus uh, ETS sektora, un ņemot vērā meža platības Horvātijā, kas ir visai ievērojamas, uh, Iznāk, ka mēs e, vispār vairs nevaram paredzēt nekādas e, pasākumus apmežošanas jomā, un turklāt lielas e, platības Horvātijā ir arī Natūra 2000 aizsargājumās platības. Pastāv arī ierobežojumi, kas rada starpnozāru problēmas jo Horvātijas eh, kopējā platība, kas ir aizsargāta ar Natūra 2000 režīmu, ir otra lielākā Eiropas Savienībā. Tie ir 52% platības. 2012. gadā arī lauksaimniecība Horvātijā sāruka par 38%, un gala rezultāts ir tāds, ka piena govju skaits ir ievērojami samazinājies. Arī lauksaimnieciskā mēslojuma izmantošanas apjoms. Un vienīgais risinājums ir tāds, ka mēs uh, lauksaimniecībā izmantojamo zemi atkal izmantojam tikai un vienīgi lauksaimniecībā. Kaut arī mēs esam ilgspējīgi apsaimniekojuši mežus, gluži tāpat kā daudzas citas valstis. Mēs tiekam par to sodīt, tāpēc ir jāņem vērā arī konkrēto valsts situāciju. Hoislinga kungs, jā, es no sākuma gribēju pateikties Kestingeris kundzē par sagatavoto ziņojumu, tomēr man ir daži komentāri, kas varbūt iet pretējā virzienā. No vienas puses gribēju teikt, ka mums nevajadzētu uh, realitāti izmēlēt pavisam rozā. Tam, tā ir klimata problēma. Un, un pašlaik man rodas uh, iespējas, ka mēs uh, visu tagad varam ar šo nozari mm, atrisināt uh, visas klimata problēmas. Es zinu, ka uh, Vācijā šī problēma ir pārskatāma, jo mežu platības ir tikpat lielas kā lielākais kārjers Vācijā, bet, eh, protams, šī problēma ir jāvērtē pārrobežu kontekstā, domājot par prasībām attiecībā uz CO2 izmešu samazināšanu, ja kāda dalība valsts palielina mežu platības. Tas ir ļoti bīstams pasākums Un tas nozīmētu, ka mums uh, vairs tur nevajadzētu neko darīt. Es esmu noskaņots ļoti kritiski, un es uzskatu, ka daži vienkārši tādējādi grib atbrīvoties no sev saistošajiem pasākumiem. Tas uh, noteikti nav mērtiecīgi, tāpēc te, manuprāt, šī sistēma būtu jāvērtē ļoti kritiski. Un Kestingeres kundze teica, ka ir nepieciešama arī zinām ierobežojumi koksnes izmantošana gan principā ir CO2 neitrāla, bet no bioenerģijas ražošanas piesaistītais CO2 nekur nav jāprēķina, jāuzskaita. Varbūt tur tad veidojās kaut kāds izlīdzinājums, bet mm, pilnībā tas neneutralizē meža saimniecības ietekmi. Arī citās uh, nozarēs ir tikpat liela CO2 relevance, piemēram, kūdrāji, purvi, jo lielākie CO2 piesaistītāji Eiropā faktiski ir purvi, un tas uh, šobrīd netiek ņemts vērā. Varbūt Egņokungam arī kaut ko teikšu. Uh, Viņš teica, ka koka mājas eh, kādreiz sagrauzīs eh, ķirmi un tās eh, sabruks. Es zinu, ka ir mājas no 1650. gada. Mana ģimene tādā dzīvo un agrāk um, ķimikālijas vispār pat netika izmantotas. Koka mājas ir iespējams izmantot simtiem gadu. Es nezinu, kā tas ir jūsu valstī, bet Vācijā tas vismaz ir iespējams. Protams, ir saprātīgi būvēt uh, mājas no koku materiāliem, jo tādējādi mēs eh, ilgspējīgi piesaistam CO2 un tādējādi aizstājam ar to betonu. Paldies, paldies tālāk, Desa kungs. Jā, liels paldies eh, priekšsādātājiem. Liels paldies arī Elizabetei Kestingerei par sagatavoto dokumenta priekšlikumu kuru mana politiskā grupa var atbalstīt. Es priecājos, ka Kestingeres kundze pārstrādā šo ziņojumu. Mēs zinām, ka viņa nāk no Austrijas, un Austrijai ir ilgspējīga meža saimniecība. Tāpēc es domāju, ka viņa ir pilnībā kvalificēta strādāt ar šo tēmu. Es diezgan esmu pārsteigts par Hoislinga kunga sacīto Ja, par kaut ko, ja kaut ko mēs pilnībā nekritizējam, tad tu esi vienmēr neapmierināts. Daudz, kas šajā nozarē notiek labs, un um, ne viss, kas notiek meža saimniecībā, ir slikti. Mēs zinām, no kurienes nāk um, vārds ilgspēja. 1730. gadā Saksijas uh, kalnrūpnieks Fonkalvits uh, kungs to rakstiski formulēja Un pamatprincips ir vienkārši, kā kalnrūpnieks, viņš rakstiski fiksē, ka no meža nedrīkst izvest vairāk kā to, kas atauga vietā. Un um, par uh, koksnes izmantošanu man gan uh, Hoislinga kungam ir jāpiekrīt. Ja koks netiek izmantota, tas uh, nozīmē, ka tiek mazināti CO2 izmeši. Un uh, Rēgensburgā, eh, kur notika Reikstāga sanāksmes eh, simtiem gadu stāv dēļu grīda, kuru neviens nav sagrauzis. Un šī grīda ir tikpat skaista kā pirms 400 gadiem, un ja mēs eh, aizbraucam uz Somiju, mēs redzam, ka tur ir ļoti daudz koka māju. Izmantojot koksni, mēs sniedzam pienesumu CO2 izmešumu mazināšanā, uh, un um, šis um, apjoms uz ilgu laiku paliek piesaistīts. Es atbalstu arī apmežošanas pasākumus, un tas jau tika ziņots, ka 90. gadu sākumā Brazīlijā tika veikts apmežošanas uh, projekts, kuru atbalstīja ar ziedojumiem, un tad ikreiz, kad es tur nokļūst, es vienmēr priecājos par to, ka tur ir izveidojies ļoti skaists mežs, un ja mēs atbalstām šādus eh, projektus, mēs gādājam par to, ka mežs attaug un netiek izcirsti mūža meži. Mēs, eh, protams, eh, neatbalstam to, ka meža audzes tiek atstātas pašplūsmā, jo tādējādi CO2 nekādi netiek mazi, mazināts. Tāpat arī tad, uh, ja koks netiek sadedzināta mm, apkures sistēmās. Šeit ir diezgan daudz pozitīvu piemēru, un mums noteikti būtu jāgādā par to, ka tiek uzlabota koksnes izmantošana. Es piekrītu mūsu kolēģai Marijanai Petīrai tajā, ka veicot uh, aprēķinus, ir jāņem vērā vēsturiskā situācija. Un, ja Kestingeris kundze saka, ka lauksaimniecība un mežsaimniecība nav problēma, bet gan uh, problēmas risinājuma daļa, tad es domāju, ka mēs varam sniegt labu ieguldījumu tajā, ka tiek atbrīvots mazāk CO2. Un kaut arī es vispār esmu diezgan skeptiski noskaņots uh, tajā diskusijā, kas um, eh, attiec uz CO2 izmešiem. Takolas kungs. Nu, šis tik tiešām ir, ir tāds sapņu rīts uh, uh dažiem no mums. Uh, trīs uh, sanāksmes paralēli, uh, bet nu, es izvēlējos uh, būt šeit, lai piedalītos sarunā tieši par LULUCF. Tas ir būtiski Eiropai un nesalīdzinām vēl jau vairāk Somijai. Tāpēc liels paldies Milleras kundzei, Kostingeras kundzei par to, ka mm, esat eh, darījušas šo darbu, eh, paužot savu vērtējumu par komisijas eh, jaunāko piedāvājumu. Eiropas Savienībai tās, tās politikā, tās lēmumos ir, ir jābūt tādai, kas saglabā mūsu vērtības, mežus kā siltumnīca efekta gāzu uztvērējus, satvērējus, cita starpā. Un komisijas priekšlikums uh, ir ar vairākiem tādiem būtiskiem, kritiski nozīmīgiem momentiem. Astotais pants ir viens no tādiem, kas runā par šo references uh, līmeņu noteikšanu. Ir būtiski to visu izdarīt pareizi, jo uh, ir mežsaimniecības lielvalstis, citās valstīs mežu ir mazāk, mežsaimniecība nav attīstīta. Un nedrīkst piemērot tādu vienādu, viena izmēra risinājumu, ir eh, tātad divi, divi būtiskākie parametri, eh, domājot par, par šāda indikātora mm, formulēšanu. Eh, tas, diemžēl, nav tāds, kas motivē, pēc savas būtības motivē mežsaimniekus strādāt ilgtspējīgi, saudzēt mežus. Un es pilnībā pievienojos jums, Elizabete Eh, piedāvātā aprēķinu sistēma, kas par pamatu ņem šī brīža datus, eh, aktuālos kādus eh, statistikas datus, ir, ir nav īsti adekvāta. Man ir arī vairāki citi tehniskas dabas ierosinājumi, bet kopumā, principā, pilnībā pievienojos referentei jūsu nostājā. Eiropas Savienības mežu politikai ir un jāpaliek dalību valstu pārziņā. Dalību valstīm ir jābūt tām, kas pieņem lēmumus Un uh, LULUCF uh, kā, kā regulai, kā regulējumam ir jābūt tādai, kas stimulē, motivē uh, valstis un mežsaimniekus um, strādāt ilgtspējīgi un nu, attīstīt šo, šo mežu CO2 uztveršanas spēju. Uh, LULUCF sistēmai ir jābūt tādai, kas respektē uh, pašus mežsaimniekus, mežu īpašniekus. Un man ir, kā jau teicu, pāris tehniski ierosinājumi par, par kokmateriāliem, par uh, dažādām precēm, produktiem, kas tiek uh, tradicionāli gatavoti no koka. Bet uh, par to tad uh, atsevišķi. Paldies! Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je voudrais remercier. Nākamais kolēģis, uh, Denenota kungs, paldies. Uh, Tiešām vēlos teikt paldies referentē par, par šo atzinumu. Mm, ļoti korekts, pareizs um, apsvērums. Mums ir jāizmanto visas iespējas, lai cīnītos ar klimatu pārmaiņām, lai tām labāk pielāgātos, pielāgotos. Un šeit ir vieta, pamats runāt arī par mums kopēji saistošiem kādiem noteikumiem. Kāpēc gan ne mežsaimniecībā? Mm Un iespējas šeit ir visdažādākās eh, mežu, mežu apsaimniekotāji, gan spēlē šeit to izšķirošo lomu, bez viņu iesaistas eh, neiztikt. Ir jābūt eh, līdzsvaram starp mežsaimniecību un, un lauksaimniecību, nepārslogojot ekosistēmas. Ir, ir šī te papil, sastarpējā papildināmība jāatrod un, un jāizvērš. Un tātad šim Eiropas Savienības līmeņa pienesumam ir, ir jābūt tādam rekomendējošam, ierosinošam, jo, kā kolēģi jau norādīja, Šeit ir tātad meža saimniecības politika dalība valstu ziņā. Kolēģi jau raizējas par, par to, kā, kādas šīs prasības varētu izskatīties, kā tad meža saimnieki tās izpildīt. Turklāt atcerēsimies, ka klimatiski, geogrāfiski meži ir Eiropā ir dažādi, ko, ko, no koka gatavotu materiālu ilgmūžība klimata ietekmē dažādos Eiropas nostūros atšķiras. Mm, nu, Mm, mums ir jāvienojas par principiem, un tad eh, izpildē jābūt, eh, tā teikt, eh, lokāliem. Paldies! Paldies! Linca kungs, referents Envī komitejā. Priekšsēdētāji, liels paldies arī referentai Elizabetai Kestingerei. Es domāju, ka svarīgākās un arī būtiskākās lietas viņa savā ziņojumā ir iekļāvusi, un es, protams, mēģināšu Envi vadošajā komitejā daudzas no viņas ierosinājumiem eh, atspoguļot arī savā ziņojumā. Es tikai esmu nedaudz pārsteigts. Man tiešām tas ir jāsaka pilnīgi atklāti. Vai tad eh, sociālistu veidolā man šeit eh, priekšā sēž divas eh, politiskās grupas, jo zinot to, ko kolēģis Brēnens vakardien teica, proti visu, ko es piedāvāju meža saimniecības nozarē, spēcīgāk iesaistot dalību valstis references gadu noteikšanā, par ko izteicās Horvātijas kolēģi tad kolēģiem Andrie un Kaputo es tomēr lūgtu, ņemot vērā to, ko jūs šodien sacījāt, eh, saprast, ka tas ir pilnīgi pretēji sociālistiskās partijas viedoklim. Nu, nevar runāt par mežsaimniecības jomu pārstāvot um, šīs nozares intereses te un NV komitejā, ko pilnīgi pretēji. Tāpēc es tiešām esmu par to pārsteigts un es mēģināšu daudz ko no tā, kas šeit uh, tika sacīts, iekļaut savā ziņā. Paldies! Pan poseł Dantēna. Dantēna kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji Es eh, vēlētos eh, eh, suminēt Elizabetes Kostingers paveikto. Manā ieskatā Elizabetes centieni ir pilnībā atbalstāmi. Elizabete iestājas par subsidiaritātes saglabāšanu mežsaimniecībā. Ir runājumi par šiem, šiem references indikatoriem, astoto pantu. Šeit pilnībā pievienojos Kostingeras kundzes sacītajam vēsturiskie eh, dati var tikt izmantoti, bet eh, ir jābūt šeit kaut kādai saistībai, tādai savietojumībai ar Parīzes, Parīzes nolīgumu. Mums ir jāskatās, kā, kā, kāds ieguvums būtu no tāda vai citāda risinājuma, tā lai būtu maksimāla motivācija rīkoties mežsaimniecību līmenī. Uh, lai būtu iespējams uzskaitīt efektīvu situāciju un, un Galu galā ir arī citi, citi politiski plāni, biomasas apsaimniekošanas jomā, oglekļā noglabāšanas, uztvēršanas jomā. Un tiem visiem ir jābūt, jāatbil, jāatbilst diviem, diviem tādiem uzstādījumiem. Uh, šim, šim tātad, saskaņotība ar, ar mūsu enerģētikas politikas pamatprincipiem. Tad var mešs, var tikt kokmateriāli plašāk izmantoti. Un otram kārtām koks nekā būvmateriāls. Tas arī tā tad var notikt. Šīs šie dažādi, pol, dažādie politiskie plāni, tiem ir jābūt tādiem, kas viens otru sastarpēji papildina, nevis izslēdz. Uh, vai, vai padara neiespējamu nekādu tur, tur, tur sinerģiju. Uh, tas, ir, tas tad būtu pretrunā ar šo aprites tādsaimniecības principu. Uh, tā kā šīs, šīs uh, valstu references līnijas velkot, ir jāizvēlas, kādus, kādus parametrus ņemt vērā, lai, lai tie būtu salīdzināmi un objektīvi un, un stimulējoši uz rīcību. Jā, priekšstādātāji divi īsi komentāri. Pirmkārt par to, ko teica Līnsa kungs. Par to, ka dzirdot uh, sociālistu un demokrātistu sakāmo, viņam rodas iespējas, ka viņš runā ar divām politiskajām pār, uh, grupām, bet tas jau ir saprotams no nosaukuma - sociālisti un demokrāti, divi atšķirīgi grupējumi. Lūk, un otrais komentārs. Jā, jā, lūdzu atkārtojiet. Dargo kolēģi Brennera kungs, es vienkārši sev uzdodu sev vienmēr jautājumu, vai sociālisti nav demokrāti, jo vienmēr tiek uzsvērts, ka tie ir sociālisti un demokrāti. Un vienu lietu savā iepriekšējā komentārā es aizmirsu. Šādos aprēķinos ir jāņem vērā, ka atsevišķas valstis pēdējo desmitgažu laikā ir uh, apmežojuši lielas platības. Es zinu, ka Vācijā mums uh, pašlaik ir viens miljons hektāru vairāk meža nekā pirms 40 gadiem, un šādus faktus arī uzskaitē ir jāņem vērā. Agņukungs, liels paldies, ka atļaut man vēlreiz izteikties. Vācu deputāts, kurš uh, izteicās pirms. Um, manis par koka ēkām. Ahilēja papēdis te ir tāds, ka vairums koka māju netiek būvētas uz akmens pamatiem. Un, piemēram, neapstrādāts žoks mērenā klimatā sabruks un um, sairs, ja tas netiks apstrādāts ar insekticīdiem. Mm. Jā, jums ir jāsaprot, ka koksne ir organisks materiāls, tam ir sava dzīve, un vai jūs to atstājat uz 400 gadiem, un gal galā tas tāpat satrūdēs, atbrīvojot CO2, vai arī jūs izmantojat to kā būvmateriālu, bet arī tas gal galā sapūs, ja vien jūs to neapstrādājat ar um, spēcīgiem insekticīdiem. Uh, Kāds tad eh, te ir līdzsvars? No tā nav iespējams izvairīties. Tas nedarbosies mūžīgi. Kaut kādā brīdī tas atbrīvos CO2. Es uh, gribēju lūgt uh, tagad izteikties komisijas pārstāvi no DG Climate. Vārds jums. Liels paldies, priekšsādātāji. Tiešām ir lieliski dzirdēt, ka lauksaimniecības komiteja apspriež šo priekšlikumu. Liels paldies referentiem par paveikto darbu. Es tikai gribēju atgādināt, ka šis priekšlikums eh, parlamentā tiek apspriests jau otro reizi, un dalību valstis jau tagad īsteno diezgan līdzīgus noteikumus, eh, kāda ir paredzēta šajā regulā saskaņā ar Kyoto protokolu otro saistību periodu Un lauksaimniekiem un meža saimniekiem tas neparedz jaunas saistības. Tas, ko dalībvalstis eh, šobrīd īsteno, ir labā progresā un tas pilnībā atbilst um, ilgspējīgai meža apsaimniekošanai, pilnībā atbilst um, dzīvotspējīgai lauksaimniecības nozarei. Tas nekādi neskar nodrošinājumu ar pārtiku. Un noteikumi, ko mēs paredzam laika posmam no 2021. līdz 2030. gadam, ir ļoti līdzīgi tiem, kas spēkā ir šobrīd. Saskaņā ar eh, šobrīd eh, notiekošo īstenošanu dalību valstīs mēs redzam, ka dalību valstis ir uzlabojušas eh, dažādu nozaru pasākumu monitoringu uzskaiti, ieskaitot lauksaimniecības sektoru, ieskaitot meža saimniecības sektoru. Uh, Un tieši tāpēc komisija ir piedāvājusi iekļaut šos um, pasākumus elastības mehānismā, saistību pārdales mehānismā. Ņemot vērā 2030. gada klimata mērķus, mēs pirmo reizi atzīstam, ka divas, uh, medaļai divas puses no lauksaimniecības pirmkārt ir emisijas, uh, bet eh, no otras puses eh, apmežošana un labākā piesaiste nozīmē to, ka lauksaimniecība arī var sniegt savu ieguldījumu un eh, tas uzlabo elastību. Elastības apjoms tiek noteikts tādā veidā, ka uh, lauksaimniecība var izmantot uh, rentablus klimata pārmaiņu sēku mīkstināšanas pasākums, un tas uh, būtiski neietekmēs lauksaimniecības nozari. Mums, prāt, tas ļoti svarīgi. Vēl viena tēma šajā diskusijā ir meža references līmeņi un um, uzskaita. Komisijas priekšlikums te pilnībā ievēro dalībvalstu kompetenci meža saimniecības politikā. Dalībvalstis ir vadošais spēks um, meža atsauces līmeņu noteikšanā un aprēķinā, un dalībvalstis diskusijās um, starptautiskajās klimata sarunās uh, Kyoto protokola sarunu gaitā to ierosināja, jo dalībvalstīm ir, ir iespējas ņemt vērā mežu vecumu, bet ņemot vērā to, ka Kyoto protokola darbība izbeigsies, ES, e, un ņemot vērā to, ka ES e, ir vadošā atbildīgā par e, mērķu un saistību noteikšanu, mēs piedāvājam apspriest šīs normas detalizēti. Mūsu priekšlikums atzīst arī to, ka pievienoto vērtību sniedz eh, nocirstas koksnes produkti, zālāju apsaimniekošana. Un arī te es gribēju teikt, ka komisijas priekšlikums ir pilnībā savietojams ar ilgtspējīgas uh, meža saimniecības uh, principiem. Tas ļauj arī attīstīties bioekonomikai. Tas atbilst arī pārtikas nodrošinājuma mērķiem. Paldies, priekšsēdētāji! Ok. Labi. Kestingeris kundze, vārds jums. A, ah, jā, vielen dank. Jā, liels paldies. Um, es vēlreiz pateicos daudziem par pozitīviem komentāriem un gribēju atbalstīt arī to, kas tika sacīts par papildu birokrātijas prasībām un citām lietām jo arī es uzskatu, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svārīgi. Eiropā ir miljoniem privātu mežu īpašnieku, un viņi tiešām daudz dara mūsu mežu labad un arī pozitīvas attīstības labad. Es domāju, ka mums tas ir jāņem vērā un nevajadzētu sākt eh, regulēt kaut ko, kas gal galā beigās tāpat nestrādās. Uh, Īsts komentārs Flēnegana kungam. Es piekrītu jūsu vērtējumam par mitrājiem un purviem. Arī es uzskatu, ka tas ir būtiski. Bet mēs jau šeit nerunājam par to, ka mēs aizstāvam lauksaimniecības um, uh, projektus, kas parādz um, uh, nosasināt purvas pilnīgi pretēji. Es gribēju saprast, uh, kādi uh, pakalpojumi tiek sniegti lauksaimniecības ekosistēmā, kur, kādi, kur šādi pakalpojumi tiek sniegti, un tie ir jāņem vērā aprēķinos. Un tas, ko pieminēja uh, eh, Flanagana kungs, tas uh, nav LULUCF priekšlikumā, tur ir paredzēta konkrēta atkāpe, un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo šiem, šīm ekosistēmām ir ļoti būtiska vērtība. Uh, Par koka mājām man ir labi jaunumi. Es labprāt jūs aicinātu uz Austriju, kur līdz 2018. gadam tiks um, veidots, uh, tiks veidots pasaulē lielākais koka nams, 48 stāvas augsts, uh, izmantojot hibrīdus uh, celtniecības modeļus. Un uh, tur nu dien nav jāuztraucas par uh, ķirmiem un citām lietām. Koks var aizstāt praktiski jebkādus uh, fosīlos izējumateriālus, un es atbalstu šādu pieeju, jo sociālo dzīvokļu celtniecībā un citur tas pēc iespējas vairāk būtu jāņem vērā, un es domāju, ka tā ir arī inovācija nākotnes virzienām Par to, ko teica Marijana Pītera un citiem, un citi runātāji, es svīteroju šo atsauces periodu no 1990. līdz 2007. gadam, jo arī es uzskatu, ka ir svarīgi, ka nedrīkst pieļaut negodīgu, mm, nelīdzvērtīgu pieeju. Es runāju par bioekonomikas stratēģiju, bioloģisko daudzveidību. Tas ir pieminēts ziņojumā. Un mm, Es ierosinu vairāk skatīties nākotnes virzienā. Par to, ko teica Hoislinga kungs, varbūt eh, nedaudz papildu informācijas. Emisija tirzniecība tiek regulēta ETS sistēmā, par to ir arī atsevišķi ziņojums, diemžēl jūs nedaudz nokļūdījāties. Mešs ir resurss, kas atjaunojas, un eh, tā ir dalībvalstu atbildība. Ja es paraugos, cik daudz Vācijā ir zaļo uh, ministru. Man rodas jautājums, kāpēc jūs par to izsakāties tik negatīvi. Tomēr es uzskatu, ka ir svarīgi, lai meža saimniecība joprojām paliktu dalībvalstu atbildībā. Arī komisija ļoti skaidri šeit pauda savu viedokli. DG Climate te vēlas aizvien spēcīgāk iejaukties, regulēt padarīt to par komisijas atbildību, bet nākotnē tas uh, nedarbosies. Tāpēc es uzskatu, ka dalību valstu kompetence šeit ir ārkārtīgi būtiska, jo tie, kas apsaimnieko mežus, ļoti konkrēti zina, kas viņiem ir jādara, lai arī nākamās paudzes varētu šos resursus izmantot. Un mums, kā lauksaimniecības komitejai, būtu jācīnās pret to, ka, um, pret to koncepciju, ka viena pieeja der visiem. Uh, Es par to esmu pārliecināta, ka koksne atauga vairāk nekā tiek um, izzāģēta, izcirsta. Un um, es domāju, ka te mums nedrīkstētu veidoties situācija, ka mēs pieļaujam fatālas kļūdas. Un es domāju, ka visi ir interesēti ilgtspējīgā meža saimniecībā. Liels paldies! Es saprotu, ka jūsu ielūgums apskatīt eh, šo brīnišķo ēku attiecas ne tikai uz Zegņu kungu, bet arī uz eh, pārējiem. Jebkurā gadījumā grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. mārts, pulksten vienos pēcpusdienā, un eh, pirms mēs atvadāmies, varbūt mēs varētu sagatavot um, dokumentu ar um, ļoti pārliecinošiem argumentiem, ko jūs minējāt, uh, iepazīstinot mūs ar savu ziņojumu. Liels paldies uh, par šo diskusiju. Mēs tā nenoteicām nekādu laika ierobežojumu. Manuprāt, tas bija pareizi. Bet, uh, nu, gan. Um, Pieliksim punktu šai sanāksmei, divu minūšu pārtraukums un sāksim koordināt sanā, koordinators